Jó estét kívánok, hölgyeim! Labvakar visiem, dāmas un kungi, godātie deputāti, pēc īsa pārtraukuma turpināsim plenārsēdi. Pirmais darbkārtības punkts ir komisijas paziņojums par stāvokli Albānijā. Ievadvārdiem vēlētos dot vārdu Štefan Fūles kungam, komisāram. Lūdzu jums vārds, Fūles kungs. Jūs uzstāsieties komisijas vārdā. Thank you. Uh... Paldies, priekšsādātāja kungs, godātie deputāti. Paldies par to, ka ielūdzāt mani uzstāties par Albāniju šovakar. Kaut gan Eiropas kontinentā uh, Albānija ilgu laiku ir bijusi izolēta valsts, lielāko daļu 20. gadsimta. Tagad Albānija ir pieejama un atvērta. Tā ir kļuvusi par valsti ar Eiropas perspektīvu. Šodien Albānija ir iestrēgusi politiskā krīzē. 21. janvāra notikuma Tirānā bija traģiski. Un uh, politiskās eh, situācijas dīkstāve eh, eh, ir satraucoša. Ir jāmainā situācijai Tirānā ļoti bīstamā lejupslīdes spirāli ir jāpārtrauc. Politiskā krīze ir jāatrisina. Tā ir politisko līderu atbildība Albānijā, visiem kopīga atbildība. Uh, Un tas ir tas, ko sagaida Albānijas pilsoņi, un viņi pamatot to sagaida. Viņiem ir taisnība demokrātiski ievēlētiem pārstāvjiem, kā tādiem arī ir jārīkojas, jāpārstāv uh, iedzīvotāji un jārod demokrātisks kompromiss. Priekšsādātāja kungs, krīzes risinājums ir vietējo līderu rokās. Mēs no ārpuses varam darīt, ko varam, lai palīdzētu, un mums tas ir jādara, lai veicinātu risinājumu rašanu. Ārējās darbības dienests, eh, Flaičakungs, direktorkungs eh, apmeklēja Tirānu divas reizes, lai tiktos ar prezidentu, premjeru un opozīcijas līderi. Un man ir liels prieks, ka viņš šodien man ir pievienojies. Viņš no augstās pārstāvis uh, puses, Ketijas Eštānas un manas puses, uh, šie signāli ļoti skaidri. Pirmkārt, jāpārtrauc vārdarbība un jāizmeklē 21. janvāra notikumi pareizā veidā. Šīs izmeklēšanas būtu jāveic tiesu iestādēm bez politiskas iejaukšanās. Otrakārt, ir jāpārtrauc uh, uh, apvainojumi un uh, valsts institūciju izmantošanu. Treškārt, ir jāatsāk politiskais dialogs. Jāatzīst, ka uh, Albānijas līderiem, līderiem ir kopīga atbilde uh, nodrošinot labāku nākotni Albānijai. Trīzākajā nākotnē tas nozīmē, ka kopīgi būs jānodrošina brīvu taisnīgu un caurskatāmu vietējo vēlēšanu organizēšanu. Ceturtkārt, ir jāsāk svarīgais uzdevums ieviecot, ieviešot 12 prioritātes, kas ir noteikts 2010. gada komisijas atzinumā. Valdībai un opozīcijai tas ir jādara kopā. Politisko līderu un uh, Uh, sabiedrības attieksme pret uh, Miloslavu Jāčeku vizīti bija pozitīva. Ir labs brīdis, ko var izmantot un to vajadzētu izmantot, lai krīzi pārvērstu iespējā. Divi Albānijas līderi um, atbalsta uh, to uh, uzmanību, kas viņiem tiek pievērsta, bet viņi ir iestrēguši uh, šajā situācijā. Eiropas Savienības labā grība un palīdzība nevar aizstāt uh, dialogu starp abiem līderiem. Mēs varam palīdzēt pārvarēt šo plaisu, aktīvi iesaistoties, un tomēr mēs nevaram to darīt pirms abas puses signalizē, ka tās tiešām vēlas uh, Eiropas nākotni nostādīt kā augstāku prioritātu Albānijai nekā personīgās nesaskaņas un partiju politiku. Albānijai ir jāizpilda visi Kopenhāgens kritēriji. Tā skaitā arī politiskais dialogs ir jāveido un ir jābūt funkcionējušam parlamentam. Vai arī nekas nebūs. Albānijai tiek piedāvāts sekojošais Eiropas Savienības perspektīva saskaņā ar padomas secinājumiem, balstoties uz Kopenhāgenes kritērijiem, skaidri identificēts, tas ir 2010. gada uh, komisijas atzinumā, tur ir 12 prioritātes noteiktas, kuru ieviešana nodrošinās iespēju Albānijai sākt sarunas ar Eiropas Savienību. Šīs 12 prioritātes iekļauj citu starpā arī demokrātisko institūciju darbības uzlabošanu, politisko dialogu veidošanu, tiesiskuma un tiesu sistēmas reformu, cīņu pret organizēto noziedzību un cilvēktiesību aizsardzību. Šīs 12 prioritātes un Kopenhāgenes kritērijas uh, kritērija nav tikai kā tāds pasākums politiķiem, bet tas nesīs labumu pilsoņiem. Tas būs taustāms labums. Albānijas politiķiem steidzami ir jānostāda kā prioritāte pilsoņu intereses. Pārvērtīsim šīs prioritātes Eiropas ietvarā, lai risinātu politiskās problēmas Albānijā. Tāpēc es nosūtīju um, vēstuli premjerministram Bēriša kungam vienu nedēļu pirms uh, vēlēšanām, kad es um, nospraut tādu kā ceļu kārti balsoties uz šīm 12 prioritātēm, lai Albānija varētu iziet no šīs sastrāguma situācijas. Nav vēl par vēlu, ja? mēs saņemsim signālus, ka ir šī apusējā grība izmantot šo Eiropas ietvaru, lai pakāpeniski pārvarētu politiskās problēmas un uh, tagadējo krīzi, tad mēs arī uh, atbildēsim pozitīvi. Eiropas uh, parlamentam arī šeit ir spēlējama loma. Jums, kā politiķiem, ir iespēja raidīt skaidru signālu Albānijas politiķiem. Uh, skaidru vienotu signālu no šī parlamenta un visas Eiropas Savienības, izrādot gatavību iesaistīties, un tas liktu visiem Albānijā padomāt par to, kā tagad vislabāk rīkoties. Ļaujiet man izmantot šo iespēju priekšsādātāju kungs un godātie deputāti un aicināt Albānijas premjerministru Berišas kungu veidot uh, patiesi iekļaujošu politisko vidi Albānijā, iekļaujot citus politiskos spēkus, uh, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un uh, ļaut visiem gūt labumu no Eiropas integrācijas. Ļaujiet man arī aicināt Rāmas kungu, sociālas partijas līderi, nodrošināt to, lai viņa partija būtu patiesi konstruktīvs opozīcijas partners, kas bauda gan pilnvaras, gan eh, kam ir pienākumi šajā politiskajā vidē, kādu mēs vēlamies, lai tiktu izveidot Albānijā. Paldies! Köszönjük szépen, biztos úr, <clears throat> és most... Paldies, komisārkungs! Un tagad uh, vārds paldies to grupu runātājiem. Pirmkārt, Tautas partijas grupas vārdā Mihāls Gālers, lūdzu. Viņam ir divas minūtes. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Liebe Kollegen, Herr Cienījamie kolēģi, komisārkungs, vispirms paldies par jūsu skaidrajiem vārdiem. Es domāju, ka mēs sapratām šo vēstījumu. Eh, manuprāt, uzsākot Albānijas iestāšanās procesu Eiropas Savienībā ir absolūti nepieciešamība demokrātiskā un tiesiskā attīstība, kā arī demokrātisku institūciju rīcības spēja. Parlaments ir tā vieta, kur tam tas ir jānotiek šo fórumu nevar aizvietot ar ielu demonstrācijām uz ielas un ne, pavisam ne tā, kā Ramas kungs to mēģināja 21. janvārī. Es uzaicinu sociālistisko partiju neierobežoti darboties parlamentā un savas aktivitātes organizēt tur. Pat labāk eh, jums ir jāuzņemas opozīcijas atbildība parlamentārā darbā. Izmantojiet parlamentāro izmeklēšanas komisiju, lai sagatavotu konkrētus priekšlikumus nākotnē. Ir jau arī ECO un ir priekšlikumi uzlabota vēlēšanu ietver nosacījumus. Uh, Ir svarīga sociālistu līdzdarbība, un kā es dzirdēju, tad Rāmas kungs Strasbūrā solīja piedalīties pašvaldību vēlēšanās 8. maijā. Es eh, esmu gandarīts par šo lēmumu un ceru, ka tas ir pieņemts godīgā ceļā. Un es ceru, ka Rāmas kungs klausīsies labajos ieteikumos no sociālistu biedriem, kā arī tiekoties ar citu grupu pārstāvjiem. Uh, Es zinu, ka ir daudzi, e, kas e, no mūsu grupas aktīvi darbojas Albānijas kontekstā, e, tāpēc arī tas jau, ko pieminēja komisārs par iesaistīšanas procesu, mēs atbalstīsim un domājam, ka kopīgi dosim ieguldījumu, lai Albānijai ir iespēja iegūt labu nākotni. Sociālisti demokrati. Paldies. Deputāta Adriāns Severīn. Tagad Adriāns Severīns. Viņam divas minūtes. Mr. Chairman, uh, ladies. Priekšsādātāja kungs, dāmas un kungi, mēs noteikti varētu politisko situācijā Albānijā saukt par uh, Uh, bloķētu. Šī krīze nebeidzas, tajā ir vārdarbība vērojama. Parlaments pagājuši gadu pieņēma rezolūciju aicinot visus politiķus Albānijā rast sarunu ceļā politisku risinājumu krīzei un veidot vismaz minimālu nacionālo konsensu. Šo rezolūciju politiskie spēki, bet jo īpaši valdība ignorēja arī komisijas ieteikumi un padomas ieteikumi netiek ņemti vērā pat līdz šim brīdim. Ir nepieņemami, ka uh, protestēšanas tiesības uh, uh valstī uh, tiek sauktas par valsts apvērsumu. Ir nepieņemami, ka valsts iestāžu ticamība uh, prokuroru un tiesiestāžu ticamība tiek vājināta ar uh, valdības vadītāju paziņojumiem. Nav pieļaujami, ka tie, uh, kas šauj uz uh, cilvēkiem, kas demonstrē, tiek saukti par uh, valsts varoņiem un tiem tiek solīta amnestija. Notiks vietējās vēlēšanas drīz un uh, tas būs politisks pārbaudījums visiem politiskiem spēkiem. Mēs aicinām komisālu Fīli un uh, direktoru Laičaku nodarīt, darīt visu, kas ir viņu spēkos, lai nodrošinātu šo vēlēšanu pienācību starptautisku novērošanu, lai nodrošinātu, ka tās būs brīvas, vai arī, lai mēs vismaz varētu izvērtēt, vai tās ir bijušas brīvas vēlēšanas. Mēs atbalstām uh, komisāra un komisijas pieeju, mēs atbalstām arī Laičaka kunga darbību. Mums tiešām ir jālūdz. Uh, visi politiskie spēki pārtraukt šo krīzi, jo alternatīva ir Albānijas izolācija, un tādējādi tiktu apdraudēta viņu Eiropas perspektīva. Paldies! Paldies! A liberálisok és a demokraták. Un tagad uh, liberāļu un demokrātu grupas vārdā Marietu Šāke, un viņai divas minūtes lūdzu. Commissioner Fule, dear colleagues. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, kolēģi. Es eh, ļoti priecājos, ka mēs eh, varam runāt par Albāniju. Es runāju ar galvenajiem Albānijas politisko partiju pārstāvjiem, un es gribēju zināt, kā viņi redz Albānijas nākotni, kā viņi grib cīnīties pret noziedzību, radīt darbu Un eh, ko darīt ar jauniešiem? Neviens man nevarēja atbildēt. Viņiem likās svarīgāk spēlēt spēlītas. Īstenībā politiskā kliķa ir vairāk nodarbināta paši ar sevi nekā ar savu tautu. Un eh, nezinu, vai viņi grasās mums pievienoties Eiropas Savienībā. Uh, Mēs tomēr uzskatām, ka Rietumbalkāniem ir zināma vieta šeit un jāskatās, kas notiks nākotnē. Mums ir jāaicina Albānijas mm, varas iestādes arī skatīties nākotnē, lai viņi neaizmirst, ka viņu galvenā atbildība ir um, rūpēties par savu tautu, un ka, ja viņi to nedarīs, tad nekādas nākotnes Eiropas Savienībā viņiem nav. Maijā notiks jaunas vēlēšanas, un visām politiskajām partijām tās būtu jāatbalsta, un arī Eiropas Savienībai būtu jānodrošina, kad šīs vēlēšanas notiek. Bet demokrātija ir kaut kas vairāk nekā tikai viens cilvēks, viena balss demokrātijas spēks ir minoritāšu uh, tiesību ievērošana. Demokrātija nav tā, ka tas, kas uzvar, tas arī uh, pasūta mūziku. Mums ir nepieciešama labāka sadarbība. Paldies! Köszönöm szépen képviselőnő! Lielas paldies! Tālāk zaļo uh, un. Li, um, Eiropas brīvo vārdā Kornelisen kundze. Priekšsēdētāja kungs, krīze Albānijā nav nekāds jaunums. Krīze nav sākusies tikai janvārī, kad tika pielietota vardarbība pret demonstrātiem. Tāpat tā nesākās arī 2009. gadā, kad Socialistiskā partija pēc vēlēšanām boikotēja parlamentu. Tā ir politiskās kultūras krīze. E, boikots, vedastreiks, demonstrācijas, tie ir Albānijas politikas normāli instrumenti. E, korupcija, mediju ietekmēšana un politiskās nominācijas arī ir instrumenti, kas nav savietojami ar politiku, kuru mēs vēlamies e, valsts, redzēt valstī, kura vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Mēs vēlamies Albānijas iedzīvotājiem atbildīgu valdību un atbildīgu parlamentu, e, kam būtu svarīgākie iedzīvotāji par savām politiskajām interesēm. Tagad ir jāsāk uztēties abām pusēm, lai tiktu sasniegtu rezultāti. Valdība nes īpašu atbildību, jo tai ir varas monopols. Valdībai ir jāstāv pāri partijai un jārīkojas tautas interesēs. No šīs valdības mēs varbūt varētu sagaidīt, lai tā darītu visu, lai nepieļautu nevēlamu attīstību. E, ir nepieciešama neatkarīga janvāru izm notikuma izmeklēšana. Tāpat ir jācīnās pret e, korupciju. Ir nepieciešamas parlamentāras debates Tāpat atbildība gulstas arī uz opozīciju, kam ir jādara viss, lai novērstu janvāra vardarbības atkārtošanos iespēju. Tāpat opozīcijā jāpiedalās arī parlamenta debatēs. Opozīcijai ir jādu, jādod savs ieguldījums bezdarba apkarošanā. Abām partijām ir jāpieliek lielas pūles. Es daudz ko sagaidīju brīdī, kad komisārs Fīle novembrī teica, ka Albānijai jāsāk darboties. Uh, Es, viņš teica, ka mēs sāksim rīkoties, kad rīkosies Albānija, lai pieņemtu lēmumu par kandidātu statusu, bet tagad es ceru, ka Laičaka kungam izdosies panākt eh, panākumus eh, tajā brīdī, kad eh, visi pārējie ir cietuši sakāvi. Tomēr neesmu pārliecināta, ka viss notiks bez sankcijām. Domāju, ka sankcijām ir jābūt reālām. Sarunu neizdošanām ir jābūt saistītai ar sekām. Sekām ir jātiecas nevis uz iedzīvotājiem, bet uz vadoņiem. Eh, tāpēc tagad nav darba kārtībā jautājums par bezvīzu režīmu. Eh, te tas negatīvi attieksies tikai uz iedzīvotājiem. Ir svarīgi, lai bezvīzu režīms netiktu ļaunprātīgi izmantots politisko procesu ietvaros ir e, svarīgs varbūt e, Albānijas e, lemtspēja IPA starptautisko līdzekļu piešķiršanā. Tad varbūt būs ierobežotas investīcijas, bet valdība būs izšķiršanās priekšā. Manā uztverē tāds lēmums attiektos nevis uz iedzīvotājiem, bet uz politiku Tāpat es uzskatu, ka cerēsim, ka abas puses būs gatavas uz kompromisiem un Laječaka kungs būs veiksmīgs. Paldies! Képviselőnő, most pedig a konzervatív. Paldies, paldies, un tagad uh, Eiropas konservatīvo vārda Čals Tanoks lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Ja mēs gribam, lai Albānija progresē un uh, iespējams kādu dienu iestātos Eiropas Savienībā, tad, protams, ir nepieciešams, lai tā risinātu savas problēmas demokrātiskākā veidā, nekā tas notika pēdējā mēneša laikā. Es arī mm, gribētu zināt, vai. Um, Eiropa padome un komisija taisās pārskatīt savu lēmumu ļaut Albāņiem bez vīzas ieceļot Schengenā, ņemot vērā pēdējos asņēnos notikumus. Tad vēl jārunā, protams, arī par, noziedzību, um, par noziedzību, par korupciju un par to, ka mm, premjerministrs uh, iejaucās ļoti daudzās lietās. Demokrātiskās institūcijas ir ārkārtīgi vājas. Bet um, sociālisti aicina boikotēt parlamentu, balstoties uz to, kā viņi prāt vēlēšanas, vēlēšana rezultāti tika viltoti. Un pašreizējā politiskā situācija ir ļoti nestabila un arī uh, NATO līderi sāk pārskatīt savu paplašināšanās politiku, kur Albānija pirms diviem gadiem iestājās. Un es arī diezgan skeptiski raugos uz Albānijas strateģiskajām uh, uh, prioritātēm. Tomēr um, tai ir um, ļoti atšķirīgi viedokļi no Eiropas Savienības jautājumos, kur jārunā par cilvēktiesībām. Viņi mēdz uzskatīt, ka cilvēktiesības ir balstītas šariāta likumā pēc Eiropas cilvēku tiesību tiesa viņiem liekas nav um, atbilstoša. Un mm, jāsaka, ka praksē tomēr Albānija ir sekulāra valsts. Un tomēr e, jāsaka, ka daudz kur Albāna ir iestājusies tikai tādēļ, lai iegūtu rietumu naudu. Köszönjük szépen, most pedig Nikolaos. Jā, liels paldies. Tālāk Kontisa kungs izteiksies GOEO vārdā. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, komisāra kungs. Man bija cerības, ka pusotru gadu pēc pēdējām parlamenta vēlēšanām Albānijā beidzot izdosies izkļūt no politiskā strūkceļa Es cerēju, ka pēc Eiropas parlamenta rezolūcijas un ieteikuma tiks ņemti vērā mūsu vārdi. Es biju pārliecināts par to, ka mm, gaidot iespēju iestoties Eiropas Savienībā, Albānija sāks rīkoties, jo tā bija iedzīvotāju vēlme. Es cerēju, ka politiskās, ekonomiskās, sociālās un demokrātiskās problēmas tiks atrisinātas. Tomēr strupceļš ir eh, saglabājies, kas nes par to atbildību, tas jāizlemj nevis mums, bet albāņu tautai. Situācija, diemžēl, ir pasliktinājusies. Gribētu izteikt vēlreiz nožēlu sakarā ar upuriem janvāra demonstrācijas gaitā. Mēs esam pretvārdarbību, mēs vēlamies represiju beigas un demokrātijas uzvaru, kā arī vainīgo sodīšanu. Tagad e, mājā ir gaidāmas pašvaldību vēlēšanas, un mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai šajās vēlēšanos e, būtu e, spēkā noteikumi, kas nodrošina normālas vēlēšanās. Mums ir nepieciešams izdarīt spiedienu, lai vēlēšanās izdarītu visi politiskie spēki. Vēlēšanām ir jānotiek saskaņā ar starptautisko praksi ka demokrātiskām brīvām vēlēšanām. Es domāju, ka mūsu parlamenta un Eiropas eh, Savienības atbalsts kopumā ir nepieciešams. Mums Albāņi ir jāatbalsta. Un, protams, ka mēs nedrīkstam uh, balstīties tikai uz partiju politikas principiem. Mēs uh, nevaram uzspiest risinājumus Albānijai. Tai ir jābūt Albānijas tautas un politiķu pašu lēmumiem. Uh, Es e, nedomāju, ka vajadzētu piedraudēt kādas, e, ar kādām sankcijām, jo lielākā daļa sankciju vērsīsies pret albāņu tautu, kas nedos labus rezultātus. Manuprāt, Eiropas Savienības eh, institūcijām ir jārīkojas domājot par to, ka runa ir par valsti, kas stāv uz Eiropas Savienības eh, sliekšņa. Jāpasaka, ka procedūra, uzņemšanas iestāšanās procedūra, diemžēl paildzināsies. Varbūt tas dos rezultātu. Albānijā ir nepieciešami politiķi ar atbildības apziņu. Tur ir nepieciešams politiskais dialogs un loģika. Nevar būt tā, ka uzvarētājs paņem visu. Ja Albānijas politiski ka vadība eh, saglabās savu pašreizējo pozīciju un loģiku, tad viņi paliks strupceļā kas radīs būtiskas problēmas valstī. Ne tikai politiskas problēmas, bet ekonomiskās krīzes problēmas, kas skārusišas arī Grieķiju un Itāliju. Šādā gadījumā uh, ja agrāk Albāņi varēja no ārvalstīm sūtīt savējiem naudu, tad krīzes situāciju padara sarežģītāku. Ir nepieciešams politiskais dialogs un pol problēmas risinājums. Paldies! Paldies! Beldera kungs, nākamais runātājs, divas minūtes, brīvības un demokrātijas grupas vārdā. Dank u wel, meneer de voorzitter. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Kā žurnālists 90. gados es vairāk kārt esmu devies uz Albāniju un esmu redzējis daudzus talantīgus jaunus cilvēkus un man vienmēr ir šķits, ka šādai valstī vajadzētu būt nākotnei. Es um, biju vasaras skolā arī un um, Es eh, runāju par šīm te debatēm, eh, kas mums eh, šovakar notiek, un man teica, ka arī turpmāk viņi ir ieinteresēti iestāties Eiropas Savienībā, bet šobrīd viņi tiešām ir politiskā strupceļā. Viņi mums izsaka tādu palīdzības saucienu. Mēs nedrīkstam atstāt politisko vadību šajā uh, Uh, valstī novārtā. Abām partijām, uh, konservatīvajiem un sociālistiem ir jārod risinājums. Komisāra kungs, es varu atklāti to pateikt. Protams, ka tas ir vienkāršāk pateikt nekā izdarīt, bet tiešām ir tāds palīgā sauciens un uh, viņiem ir tāda uzticība mums, ka mēs atradīsim kaut kādu pareizo risinājumu. Un jūs, komisāra kungs, droši vien varēsiet to uh, izdarīt. Es jums vēlu veiksmi. Un vēl ir viena lieta, ko es vēlējos pateikt saistībā ar to, kas notika Tirānā. Tur bija albāniešu meiteņu grupa grupa, eh, kur eh, tika vesta uz Eiropu, lai izmantotu viņas eh, prostitūcijas pakāpojums sniegšanā. Jautājums ir, kā Eiropa cīnīsies pret nelegālo prostitūciju. Paldies! Un visbeidzot politiskajām grupām nepievienojošos dep deputātu um, vārdā Kovačkungs. Paldies! Kopš 2009. gada vēlēšanām Albānijā uh, politiskā dzīve ir uh, bijusi visai vētraina un šķiet Albānijas uh, iestādes, valsts iestādes um, nedarbojas uh, visai veiksmīgi. Mm, uh, sociālisti vaino valdību par uh, vēlēšanu rezultātu falsificēšanu, par krāpšanās gadījumiem un premjerministrs nevēlas atkāpties no sava amata, bet viņš attiecīgi apvaino opozīciju par nepamatotām politiskām ambīcijām. Man ir radies iespējas, ka sarunas ir izgāzušās un Eiropas Savienības uh, nākamai dalību valstī noteikti būtu jācīnās pret organizēto noziedzību. Tas ir svarīgi ne tikai Eiropas Savienībai, bet tām valstīm, kas grasās kļūt par Eiropas Savienības dalību valstīm, un tas noteikti palīdzētu uzlabot šo valstu starptautisko tēlu. Tādēļ ir svarīgi atjaunot demokrātiskās institūcijas šajās uh, valstīs. Paldies, un tagad Es došu vārdu Kukan kungam. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, kolēģi. Politiskā krīze Albānijā ir ievilkusies pārāk gara. To var sauc par padziļinātu uh, un ilglaicīgu politisko krīzi, kas eh, grauja valsts eh, reputāciju un eh, tās pilsoņu cerības. Un mums nevajadzētu pieļaut, ka šī politiskā krīze un spriedze padziļinās. Mums būtu vienbalsīgi jāpaziņo, ka mēs vēlamies, lai Albānija eh, saglabātu savu statusu kā kandidātu valsts, bet politiskajiem vadītājiem ir jāizrāda vēlme un griba atrisināt situāciju tiesiskā ceļā, balstoties uz konstitūciju un izmantojot demokrātisko institūciju struktūras. Mēs esam pārāk ilgi centušies meklēt risinājumu šai situācijai bez jebkādiem taustāmiem rezultātiem. Mēs nosodām vardarbību, kas notiek notiek Tirānas ielās un kas notika arī 21. janvārī demonstrācijas laikā. Uh, Un eh, noteikti šeit ir jāveic pilnvērtīga izmeklēšana šai sakarā. Eh, šī gada mājā Albānijā būs kārtējās vēlēšanas, kas būs kārtējā demokrātijas pārbauda valstī. Un tad ir laiks politiskajiem līderiem koncentrēties uz to, lai vēlēšanas eh, nepadziļinātu krīzi. Noslēgumā es gribētu uzsvērt to, cik svarīgi ir politiskie priekšlikumi, kas bija iekļauti uh, komisāra Fūles runā šo debašu sākumā. Vislabākais pozitīvais Eiropas parlamenta devums šajā situācijā būtu nepārprotami raidīt uh, vienotu signālu Albānijas politiskajām partijām par vienošanās panākšanas nepieciešamību. Paldies! Tagad došu vārdu Svobodas kungam. Lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pateikties komisāru Fīles kungam par to, ko viņš šodien sacīja, par viņa ieguldījumu jau ilgākā laika periodā. Uh, Arī Lečeka kungam paldies par viņa ieguldījumu pēdējo mēnešu laikā. Viņš ir radis risināt sarežģītas situācijas, vēl viņam veiksmi, un es domāju, ka šīs diskusijas tiešām rada vienotu nostāju un vienotu atmosfēru, vienotu mugurkaulu un mēģinājums rast risinājums Albānijas situācijā. Esmu gan uh, mazliet skeptisks, ka mēs diskutējam par to tagad, jo tas neradīs nekādas izmaiņas Albānijā no vienas puses. Ņemot vērā opozīcijas grupas, es domāju, ka abās pusēs, abos politiskajos grupējumos, valdība un opozīcija, viņiem ir kopīgi jāturās un jārod risinājums no šīs krīzes. Beldahāna kungs Es drīz pēc šī režīma krišanas devos uz Albāniju, lai justu šo atmosfēru un redzēju arī jauno cilvēku sajūsmu. Un tomēr, ja mēs varam piedzīvot arī vilšanos, un šis politiskais ceļš, ko Albānija iet, ir ļoti svarīgs mums. Dažādi politiski aspekti paliek, bet svarīgi ir pateikt abām pusēm, uh, sasēdiet, sēdieties kopā, mēģināt radīt caurskatāmību un esat atklāti rast risinājumus. Tātad svarīgi ir, lai abas puses iesaistītos. Un tas ir svarīgākais šajām vēlēšanām, vai tā būs likumdošana, vai tā būs prakse, bet svarīgi ir, lai būtu caurskatāmas vēlēšanas. Es uzskatu, ka šis parlaments var sūtīt signālus, lai arī runa ir par vietējām vēlēšanām, jo vēlēšanas var būt sākums jaunai atmosfērai, jaunai politiskajai atmosfērai Albānijā, un tas Albānijai ļoti nepieciešams. Tam mēs piekrītam, ja Albānijā nekas nemainīsies, tad Albānija paliks izolēta, bet mēs nevēlamies izolāciju. Mēs vēlamies, lai Albānija dodas Eiropas virzienā. Paldies! Köszönjük szépen frakció vezető helyet! Paldies! Un tagad došu vārdu Ilčev kungam. Viena minūte. Благодаря ви, господин председател. Paldies, priekšsādātājiem. Es gribētu teikt, ka Albānijas tauta un uh, Albānijas sabiedrība ir īpatnēja. Lūdzu, saprotiet mani pareizi, viņiem ir uh, sava vēsture, savas tradīcijas, sava kultūra, un es domāju, šodien viņi parāda uh, to, kā savā īpatnējā veidā viņi uztver politiskos procesus. Tādēļ mums ir jābūt uh, radošiem un elastīgiem Un es domāju, ka mums vajadzētu uzturēt kontaktus ne tikai ar eh, divu um, opoz, op, vienam otram pretnostādīt politisko bloku vadītājiem, bet arī ar pārējo sabiedrību. Tika pieminēti šariāta likumi, bet jāsaka, tur ir trīs pamatreliģijas pārstāvētas um, - pareizticība, uh, katolicisms un islāms. Uh, Un es domāju, ka mums vajadzētu uzturēt kontaktus arī ar atbilstošo uh, konfesiju līderiem. Un tagad es došu vārdu Lunačekas kundzei. Trīs minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāri kungs, dāmas un kungi. Arī es vēlos pateikties Fīlis kungam un tāpat arī visiem pārējiem par darbu, ko jūs veicat uh, lai rastu risinājumu un lai sniegtu atbalstu no Eiropas Savienības kādam procesam, kas nodrošinātu Albānijas virzību ceļā uz Eiropu. Es esmu priecīga, ka šīs diskusijas šodien nenotiek tādā neskaidrā situācijā. Tas būtu. Es ļoti ceru, ka tā tas nebūs. Šī institucionālā krīze, kāda ir piedzīvota Albānijā, ir tiešām krīze, kas ir saistīta ar politisko kultūru. Tam ir saistība ar verbālo uh, vardarbību, tāpat arī ar vardarbību uz ielām, kur daudz cilvēku gāja bojā, un šīs lietas ir jāizmeklē, jāizpēta, kurš tad ir vainīgais. Bet šī nostāja, mutiskā vārdarbība, vārdiskā vārdarbība, kas ir sastopama Albānijā, tā var apdraudēt Albānijas ceļu uz Eiropas Savienību. Un kā jau tika minēts, runa ir par to, lai šie politiskie pretspēki saskatītu, ka viņu uzdevums ir rīkoties Albānijas iedzīvotāju interesēs, un tas nozīmē rast ceļu virzienā uz Eiropu, rast ceļu ārā no politiskās krīzes, sēsties pie viena galda un nespēlēt visu laiku vienam pret otru, nevainot vienam otru, bet skatīties, ko paši var darīt lietas labā, lai mainītu situāciju. Un tas ir nepieciešams. Neskatīties vienmēr, kurš tad ir vainīgs, kurš iesāka. Un es tiešām ceru, ka šīs politiskās grupas mācīsies un rīkosies. Daži no mums jau minēja šodien, uh, ka ir partijas, kas piedalīsies vēlēšanās, un es domāju, ka tas ir pirmais solis, ka šīs vēlēšanas varēs notikt caurskatāmā veidā un ka arī rezultāts būs pieņemams liberal, vīzu liberalizācija, kas tika minēta, arī tā tika atbalstīta, bet jautājums ir komisāram Fīlis kungam, jeb aicinājums. Es ceru, ka komisija tomēr mm, nedomās šo jautājumu risināt kā, tā, kā sankciju līdzekli attiecībās pret Albāniju. Es ceru, ka tas tā nebūs. Otrs jautājums ir par to, kādas ir iespējas, ja abas puses nespēs vienoties eh, par šo spiedienu izdarīšanu. Viena iespēja ir, kā jau tik sacīts, ka komisija varētu pārņemt šos jautājumu risinājumus. Otrs variants būtu šos fondus iesaldēt, bet tad ciest iedzīvotāji. Bet ja nebūs risinājumu, ko es ceru, ka tā nebūs, un tāpat arī runa bija par atbalsta fondiem, vai jūs zinat, vai šī gatavība sadarboties ar uh, slepenajiem dienestiem Albānijā, vai šī gatavība pastāv? Paldies! Jaroslav Vaškā, képviselő urat kérem. Paldies, un tagad došu vārdu Paškas kungām. Pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. 2009. gada vēlēš, kopš 2009. gada vēlēšanām pastāv spriedze Albānijā vēlēšanās uzvarēja spēki, kas izmanto zināmā mērā situāciju manipulējot. Rama līderis tiek vainots vēlēšanu manipulācijās un tiek uzskatīts par atbildību par korupciju un par to, ka dzīves situācija iedzīvotājiem pasliktinās. 21. janvārī Vairāk nekā 20 tūkstoši demonstrantu piedalījās protesta akcijās. Viņi vēlējās, eh, lai Rama atkāptos no amata, tika izmantoti ūdensmetēji, un četri cilvēki zaudēja dzīvības, vairāk nekā 150 cilvēki tika ievainoti. brutālā vārdarbība, kādu izmantoja policija, bija manāma un demokrātiskās valstīs mēs zinām, ka vēlēšanas nosaka rezultātu un nevis korup korumpēta policija, policijas spēki. Ja premjers to ir aizmirsis, ka demokrātiskie principi ir jātīsta, nu, tad viņam nav tiešām vairs nekā darāma viņa postenī. Mēs ceram un nevēlamies Eiropā mazus diktatorus, kuri nav spējīgi nodot varu tālāk citiem. Un tāpēc situācija Albānijā būtu jāatbalsta virzienā uz demokrātiju. Paldies! Lūdzu ievērot runātājiem atvēlēto uzstāšanā, uzstāšanās laiku, jo es eh, negribētu, ka mūs sēde ievelkas. Prieksēdētāji kungs, Lāček kungs, kolēģi, kolēģis. Jautājums, par ko mēs runām šodien, tas nesākās 21. janvārī, tāpēc ir jautājums, un es jautājumu uzdod arī jums, kāpēc komisija un arī citas starptautiskās institūcijas šo uguni nenodzēs tad, kad tā sāka liesmot? Proti 2009. gada vidū. Vēlēšanas, kas notika 2009. gadā, bija labākās vēlēšanas, kas līdz šim bija notikušas. Tās balstījās uz vēlēšanu likumu, ko sociālisti, demokrāti, kas viens pret otru patreiz cīnās, to pieņēma abas šīs puses un tika panākta vienošanās, un tas ir svarīgs aspekts. Sociālistiska vēlēšanu uh, norise, vēlē, vēlēšanu novērotāji to visu secināja, ka viss norit korekti. Valdības izveidošana arī tas bija kaut kas jauns, tur divas puses apvienojās, kur sākotnē nevarēja viens otru paciest - demokrāti un sociāldemokrāti no otras puses. Tās ir divas naidīgas puses, kas tomēr apvienojās, uh, lai virzītu Albāniju uz priekšu. Viņi tagad ir NATO. Diemžēl kandidāta status vīzu režīmam viņiem vēl tika atteikts, bet opozīcija tomēr nolēma, ka šīs vēlēšanas nav bijušas uh, patiesas un pieprasīja ārkārtas vēlēšanas, bet kura valdība var šādas vēlēšanas pieprasīs? Ir jāiet pie satversmes tiesas vai ir jāiet pie vēlēšana komisijas. Uh, protesti, kādus mēs redzējām, un bada streiki liedz parlamentam darboties, un tas tā nevar noritēt. To arī vajag saukt vārdā. Nevaram vienmēr visu nolikt uz vienu un tā pašu pakāpienu. Es lūdzu, ka mēs arī pateiktu, kur ir svarīgākie aspekti, kur ir svarīgākie jautājumi, jo, kas pēdējā laikā tika minēts, tas bija jautājums par vēlēšanām to nevar, jo konstitūcija to nepieļauj, bet ja tas tā nevar notikt, ko tad lai dara? Un tagad situācija ir sāsinājusies, četri eh, mirušie, un ir ļoti labi, ka mēs eh, par šiem jautājumiem runājam, un es vēlētos, ka Lačika kungs vispirms jūs un tāpat arī citi uz šo ceļa karti varētu palīdzēt valst, šai valstī nostāties uz turpmākā ceļa. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu Boštināru kungam. Nu, Thank you very much, Chairman. Mr. Commissioner, I... Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Es vēlētos pasvītrot Vlačeka kunga ieguldījumu, cenšoties identificēt risinājumus Uh, attiecībā uz šo dramatisko situāciju Albānijā. Uh, nesenās demonstrācijas Tunisijā un Ēģiptē bija kā uh, protesta akti pret uh, diktatoriem, uh, kuriem nācās uh, atstāt valsti, bet tas notika bez vardarbības, kā mēs to novērojām Tirānā. Kas attiecās uz uh, premjerministra Beriša apgalvojumiem, saskaņā ar kuriem demonstrācijas bija opozīcijas organizēts pučs, uh, Albānijas prezidents, ģenerāla prokurors un slepeno dienestu vadītājs visi ir tātad iecelti no Beriša kunga puses. Atbildiet man, vai Viņi tagad ir sabiedroti ar Berišas kungu, un es gribētu citēt ASV valsts departamenta sekretāru attiecībā uz to, kas notika 21. janvārī. Viņš teica, ka tas bija pučs. Es domāju, ka šeit mums ir jārīkojas izlēmīgi, un ASV un NATO tagad cenšas palīdzēt Albānijas pusēm sēsties pie sarunu galda. Bet es gribētu aicināt tos kolēģus, kas pauž savu atbalstu Berišas kungām, mm, būt objektīviem un izdarīt spiedienu uz abām pusēm, lai abas puses meklētu risinājumu, jo līdz šim uh, Tikai viena puse ir izrādījusi gatavību īstenot Eiropas parlamenta rezolūciju un 12 priekšlikums, kurus jūs pieminējāt, komisāra kungs. Es aicinu komisiju uh, censties panākt vienošanos atbilstoši 12 nosīmīgi jūs minējāt un Eiropas parlamenta rezolūcijai paturot prātā, ka bez vienošanās abu pušu starp Albānijas eh, integrācijas process Eiropā varētu tikt iesaldēts. Paldies! Kérem, tartsák be az időt! Paldies! Es gribētu vēlreiz lūgt visiem ievērot atvēlēto uzstāšanās laiku. Kants Jankungs, lūdzu. Grācija, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Arī paldies jums, komisāra kungs. Es no visas sirds varu atbalstīt jūsu mm, ceļa karti, ar kur nācāt šovakar klajā. Esmu pilnīgi pārliecināts par to, ka Albānijai ir perspektīva iestāties Eiropas Savienībā. Un tāpēc tā ir kandidāts valsts 21. janvāra notikumi, asiņaini notikumi, to ir atmetuši dažus gadus atpakaļ. Tie mums atgādina notikums, kas norisinājās 90. gados. Un eh, par spīti šiem notikumiem, tomēr nākotne tā valsts var veidot labvēlīgā situācija, labvēlīgi. Nesen mēs Eh, īstenojām delegācijas vizīti šajā valstī 2010. gada novembrī. Un eh, pagājušā gada mājā bija stabilizācijas eh, komitejas vizīte. Un mums izdevās pieņemt galīgo rezolūciju. Taču te ir jāskatās uz reālajām problēmām nākotnē. Tika pieminēts bezdarbs. Tas ir tāds kā sociālais vēzis, kas izplešas līdz ar politisko korupciju. Mums šeit ir jārod risinājuma iespēja. Un mums ir jānodrošina vienošanās par vispāriem noteikumiem valdībā lai nākošās vēlēšanās būtu pēc iespējas brīvākas, caurskatāmas un demokrātiskas. Šodien mums ir šāda iespēja. 8. maijā tiks noturēts vietējās pašvaldību vēlēšanas Tirānā. Un pēc tās tad mēs mērosim, kāda ir demokrātija šajā valstī. Mēs zinām, ka Albānija ir spērusi soļus uz priekšu. Eiropai arī turpmāk jāturpina dialogs. Paldies, eh, komisāri, jūsu klātbūt šeit ir ļoti svarīgi. Paldies! Kopas kundze lūdzu pusotra minūte. Priekšsēdētāja kungs, jā, mēs esam tiešām nobažījusies, nemot vērā situāciju Albānijā. Tās ir dramatisks norises, demonstrācijas, kas vērsās pret korupciju, bija cilvēku upuri pēc sadursmes ar policiju, tur ir jārīkojās. Tā ir krīze, kas ir radusies, un tā rada arī diezgan bīstamu situāciju valsts nākotnē, un mēs visi esam par to atbildīgi. Protams, valdībai ir jāizprot šī vēsts, kāda ir nepieciešama. Valstī ir funkcionējoša valdība nepieciešama, ir jācīnās pret korupciju. Tam būtu jābūt kā prioritātei valdības programmā. Tautā ir arī tiesības demonstrēt, uh, protams, likumā noteiktajā eh, apjomā, bet Eiropas Savienībai būtu jādara viss iespējamais, lai saglabātu mieru un atkal rastu mieru šajā valstī. Mums visiem ir jāsniedz savs ieguldījums šajā lietā. Jāskatās arī, kāda ir atbildība valdībai un nedrīkst tikai vainot opozīciju šajā krīzē. Uh, Es domāju arī, ka politiskajam dialogam būtu jāatsākās, lai rastu risinājumu attiecībā uz procedūrām, kas paredzēts konstitūcijā. Paldies! Un visbeidzot, vārds tiek dots Busutila kungam. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Kad es paraugos uz uh, situāciju Albānijā, mani pārņem skumjas. Uh, jo te man nāk prātā vēsture manā pašā valstī. 80. pirms, kādām, 30, pirms kādiem 30 gadiem mums Maltā toreiz bija līdzīga situācija. Sāspīlējums, draudi, arī vārdarbība. Tā bija ļoti bīstama vide, ar kuru es nevarēju lepoties. Tajā pašā laikā es uzskatu, ka Albānijas pilsoņus ļoti uh, skumdina situāciju viņu valstī, un arī viņi nevar lepoties ar to, kas pat labam tur notiek. Šodien es esmu lepns uz savu valsti, jo mēs spējām izveidot demokrātisku un stabulu, stabilu valsti, un pār visam tā ir Eiropas Savienības ģimenes loceklis. Politiskā vide manā valstī arī ir atšķirīga no tās, kāda bija toreiz. Es to pašu varu novēlēt arī Albānijai. Arī Albānija var panākt eh, šo mērķi, kļūt par stabilu un Eiropas Savienības dalību valsti. Taču tik ilgi, kamēr abas vadošās partijas šajā valstī negribēs vienoties, arī Albānija savu mērķi nesasniegs. Diemžēl tā ir. Albānijai jādara arī savas pienākums. Mēs nu pat esam uh, atcēluši vīzu režīmu, bet arī Albānijai pašai ir jādara sava darba daļa. Jāpieņem citādas politikas, kas uh, ataino tās briedumu attiecībās ar saviem pilsoņiem. Šai politikai jābūt vienojošākai, nav mūsu pienākums Albāņiem stāstīt, kas viņiem darāms, bet mēs gribam viņiem sacīt, ka lēmums par to, vai Albānija kļūs par Eiropas Savienības ģimenes locekli, ir, atka, ir atkarīgi no viņiem. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs. Tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Vienu minūti Ibrišķaģičam. Tak, Rūrforande. Ibrišķaģič. Paldies. Krīze Albānijā ilgst nu jau ilgāku brīdi. Tagad mēs redzam pirmo saspīlējumu rezultātus. Vai Eiropas Savienība šai gadījumā ir eh, reaģējusi ātri? Mēs esam parādījuši, kā Albānija savās problēmās nav viena. Un te tiek eh, apšaubīta Albānijas uzticamība. Nav mūsu uzdevums stāstīt, kam ir taisnība, kam ne, Bet te ir jautājums par to, kā atjaunot politisko dialogu politiskajās iestādēs. Mums te nav jāatbalsta kāds, kam ir taisnība, kam nav. E, māja vēlēšanām ir jānorāda skaidri, vai Albānija iestājas par e, Eiropu vai nē, vai arī tā grib izolēties. Paldies! Palčitis kungs uz vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšstādātāji! komisāra kungs. Es gribētu arī, tāpat kā man kolēģi, kas izteicās pirms man paust bāžas par situāciju Albānijā. Tā var negatīvi iespaidot eh, ne tikai Albānijas, bet arī citu reģionu valstu likteni. Pagājuši gadu eh, mums bija pamats uzskatīt, ka Albānija progresē, un tāpēc mēs esam Uh, atcēluši vīzu režīmu, bet tad sākās vairākus mēnešus ilgas, uh, ilgs saspīlējums valstī, un šķiet, ka Albānija šajā eksāmenā ir izgāzusies, tāpēc mums ir jāpārskat šī reģiona un arī Albānijas perspektīvas. Tāpēc visām valstīm Balkānu reģionā ir jārīkojas solidāri un jāsekmē šī reģiona integrācija līdz ar stabilitāti. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs! Bazēs Kūkundze, vārds jums lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Saspīlētā situācija Albānijā janvāra beigās norāda uz to, ka mūsu politiskajā diskusijā nevajag pārkāpt zināmas robežas. Eh, saspīlējums starp opozīciju un pozīciju ir novedis pie vairāk cilvēku nāvis. Diskusijām, disputiem ir jāpaliek parlamenta ietvaros, tās nedrīkst izpausties ielās. Tik arī uh, uzbruka, opozīcija uzbruka parlamentam, un, tad, un līdz ar to arī šie vainīgā meklējumi šiet neloģiski Runājot par opozīcijas līderi, viņam ir jāsaprot, ka 2009. Eh, gada vēlēšanas bija demokrātiskas un tās atainoja tautas vēlmi. Paldies! Paldies! Papa Nikolau kungs, vārds jums vien minūte. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi! vēlos sacīt sekojošo. Ir diezgan zīmīgi. Ir liecības par to, ka attīstība attīstās virzienā, pozitīvā virzienā. Pieaugums ir vērojams 2% apmērā 2010. gadā, bet 2011. gadā šis pieaugums varētu būt 3%, un tomēr sociālā spriedze pastiprinās un nemazinās. Komisāra kungs, Izaugsme šajā valstī acīm redzot nav radījusi iedzīvotājiem labklājības sajūtu, drīzāk viņi ir vīlušies, viņos ir bailes no šī jaunā, eh, jaunās attīstības, tāpēc viņi nemitīgi cenšas doties imigrācijā uz citām valstīm. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Eiropai, manuprāt, bez ārējās palīdzības būtu jārīkojās ļoti konsekventi, būtu jārāda piemēri, labās prakses, lai šī attīstība varētu kļūt par labu visām sociālajām grupām. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un visbeidzot vārds tiek dots Šeplina kungam vienu minūtu lūdzu. Köszönöm a szót, elnök úr. Paldies, priekšstādātāji. Turpināšu angliski. Situācija ir Albānija ir tāda, ko labāk ja gan nevarētu aprakstīt kā augsto karu. Tas ir augstais pilsoņu kars, kurā, karš, kurā kreisie un labie spēki katrs valk savā uz, uz savu pusi. Tā savulaik rīkojas arī komunistiskā partija. Ņemot vērā šīs eh, situācijas pašreizējās izpausmes, ļoti grūti to padarīt par demokrātisku, jo izpildu vāra ir ļoti racionāla. Tas jau sāk līdzināties farsam, bet tikai demokrātiski pieeja var situāciju uzlabot. Paldies! Paldies, ar priekšsēdētājs! pateicos arī par to, ka ievērojat jūsu runāja atvēloto laiku. Šis bija pēdējais runātājs manā sarakstā. Un tagad es gribētu dot vārdu Files kungam. Thank you very much. Uh, Paldies. Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, es gribētu pateikties jums par šīm debatēm. Un pirms paudīšu jums savus secinājumus, es gribētu atbildēt uz diviem jautājumiem, kas šeit debašu laikā izskanēja. Pirmo jautājumu uzdeve. Taking into account our focus Pelner kungs, es atbildēšu jums rakstveidā. Un vēl bija viens jautājums. Vai mēs esam domājuši par sankcijām? Nē. Nē, mēs neesam domājuši par sankcijām. Kāpēc ne? Tāpēc, ka paplašināšanās eh, noteikumi darbojas šajā gadienā ļoti skaidri. Jūs izpildāt priekšnosacījums, un tad jūs spērat soļus tālāk uz paplašināšanos. Ja jūs neizpildāt šīs prasības, tad eh, jūsu gaita tiek palielināta un visbeidzot jūs apstājaties. Diemžēl tā ir tā galējā cena, kas jāmaksā ne tikai politiķiem, bet arī šīs konkrētās valsts pilsoņiem. Priekšstādētāja kungs, godātie deputāti, cienītās deputāts, augstais pārstāvis un es darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai padarītu par iespējumu dialogu starp eh, vairākumu un opozīciju. Mēs zinām, kā to varētu izdarīt, taču mums vajadzīgs arī jūsu atbalsts, lai nodrošinātu to, ka galvenās opozīcijas līderis un Albānijas premjerministrs saprast mūsu vēstījumu. Tās izvedīs šo valstu no politiskās krīzes un ļaus taisbērt tālākus soļus Eiropas integrācijas virzienā. Eiropas Savienība apņēmās pauda savu apņemšanos visām Rietumbalkānu valstīm, ka tās varēs tikt uzņemtas Eiropas Savienībā. Tāt, ja tās izpilda kritērijus. Albānijai steidzami ir jāizpilda 12 Eiropas Savienības galvenās prioritātes. Tas attiec uz pamatprincipu demokrātijas ievērošanu, uz varas uh, sadalījumu, demokrātiskas vēlēšanas un tiesu varu. Tas būs iespējams tikai tad, kad pašreizējā politiskā situācija būs iegājusi pozitīvās sliedēs, kad tiks parlamentā atjaunots konstruktīvs politiskais dialogs ar cieņu pret visām politiskajām iestādēm. Albānijas tautai ir cerības, kas ir jāpiepilda. Un Albānijas valdībai jārīkojas tagad savas tautas labā, un Eiropas Savienība ir gatava tai palīdzēt. Paldies! Köszönjük! Biztos úr, reméljük, hogy... Az... Paldies, komisār! Mēs tiešām ceram, ka stāvoklis Albānijā atrisināsies, un es gribētu beigt šīs debates ar šo domu. Un tagad mēs pārējām pie nākošā darba kārtības punkta. Komisijas paziņojums par slepenas noklausīšanās skandālu Bulgārijā.